par repatriācijas, un tagad mikrofons tiek eh, atņemts. Paldies, kolēģi. Protams, jūs varat uzdot jautājumus komisijai, bet tās nav jautājums par reglamentu, bet tas jau īstenībā vairs nav reglamentu jautājums. Līdz ar to debats ir beigušās, ir seši uh, rezolūcija projekti, balsojums būs uh, pēc debatēm, un es gribu paziņot arī, ka vakardienas sēdes protokols un tajā pieņemtie dokumenti tagad ir pieejami, vai ir kādi iebildumi pret šo protokolu. Iebildumu nav. Protokols līdz ar to ir apstiprināts. Un tagad balsosim vispirms par sešiem rezolūciju projektiem par Malaiziju. Kolēģi Prēda. Priekšsēžu kungs, pirms mēs balsojam, es vēlētos savas politiskās grupas vārdā prasīt, ka balsojot par Eritrejas bēgļiem, mēs balsojam uh, eh, personā, nebalsojam personāli par rezolāciju eh, kopumā, bet uh, balsojam personāli par PPE rezolūciju. Mm, jā, jūs izdarījāt, ko kolēģis lūdz, ja nav iebildumu, tad darīsim tā. Iebildums neredz. Tad tagad balsosim par kopīgo rezolūcijas projektu par Malēziju. Vispirms otrais grozījums eh, pār. Pret. Atturās. Noraidīts. G apsvērums. Pirmais grozījums pār pret atturās noraidīts. Nu, tad par rezolūciju kopumā. Kas grib atbalstīt? Pret. Atturās. Līdz ar to pieņemts. Pēc darba kārtības tagad balsosim par sešiem rezolūciju projektiem par Ugandu. Vispirms par kopīgo rezolūcijas projektu tika lūgts par uh, septīto punktu atsevišķi balsot. Kas atbalsta septīto punktu? Pret. Noraidīts. Tad balsosim par rezolūciju kopumā. Uh, e, personas balsojums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad būs balsojums par sešiem rezolūciju projektiem par Eritrejas bēgļiem, kas tiek turēti kā gūstekņi Eritre, uh, Sinai pusaļā, pusalā. Vispirms kopīgais rezolūciju projekts, piektais punkts, oriģināla tekstā divās daļās. Vispirms par pirmo daļu, par, pret, atturās noraidīts. Otra daļa. E, tiek lūdzu pārbaudīt. Sākam balsot. Mirklīt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balss skaits. Līdz ar to par otro daļu mums nav jābalso. Un tagad par devīto punktu oriģināla tekstā par. Pret. Atkal pārbaudīsim elektroniski. Devītais punkts. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit pieci pret trīsdesmit septiņi noraidīts. Tad balsojam par rezolūciju kopumā, kas šādi grozīta. Kas ir par? Pret. par to tagad nebūs eh, personas balsojums. Prēdas kunga priekšlikums pirmīt bija tāds par procedūru, ka mēs nebalsojam par rezolūciju kopumā personāli, bet tikai par EPP priekšlikumu. Bet es likšu elektroniski pārbaudīt, lai nebūtu strīdi. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. <laughs> Noraidīts. Tad atsevišķo politisko grupu rezolūciju priekšlikumu. Vispirms ALDE grupas B7, 712 no 2010. gada. Kas grib atbalstīt šo rezolūciju projektu? Pret Noraidīts, noraidīts. Piedodiet. Un tad S un D grupas priekšlikums 715 no 2010 pār. Pret. Arī redzēm noraidīts. Tad ECR rezolūcija projekts. No, pārbaudām balsojam par S un D rezolūciju. Sākam balsot par S un D rezolūciju projektu. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad par 719. ECR grupas rezolūciju projektu. Eh, uzreiz elektronisku pārbaudam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad par EPP grupas uh, rezolūciju projektu ir mutiskie grozījumi. Vispirms, pirms pirmā punkta, mutisks grozījums no Kasīnī kunga. Paldies, priekšsēd. Ar šo grozījumu gribam stingrāk paust savu nostāju par Eģiptes attieksmi šajā lietā. Mēs nevaram vienkārši pieņemt zināšanai, ka Eģipte ir kaut ko darījuši, darījusi, bet ka Eģipte ar, ar vienu un ar vienu vēršas pret šiem gūstekņiem. Nekas netiek darīts, lai šos gūstekņus aizsargātu. Bēgļu augstam komisariātam būtu jās, jāvar stāties sakaros tieši ar šiem gūstekņiem uzņemt tātad kontakts ar viņiem. Ēģiptes vāras iestādes tiek aicinātas spērt visu nepieciešamos soļus, lai atļautu gūstekņu atbrīvošanu un lai e, nepielietot vardarbību pret robežu pārkāpējiem, lai nodrošinātu viņu fizisko un e, dvēselisko neaizskaramību, kā arī nodrošināt to, ka no augst, bēgļu augsta komisariātam ir va, dot iespēju tieši kontaktēties ar politiskā patvēruma meklējumiem. Pirms pirmā punkta, kāds iebilst pret to, ka tas tiek ieviests? Nē. Tad balsojam par to. Kas atbalsta mutisko grozījumu? Pret. Atturās. Pieņemts. Vēl viens mutisks grozījums pēc septītā punkta Fasolīkungs. Priekšsēžkungs, darbie kolēģi, lūdzu. Papildināt rezolūciju ar punktu, kas mums šķiet ļoti svarīgs. Devītajā kopīgā rezolūcijas projektā ir punkts, es nolasu. Dalībvalsts tiek aicināts humanitāra eh, krīzes situācija jāatļaut eh, bēgļu izmitināšanu Eiropas Sanībā. Augstos eh, bēgļu komisariāts tiek aicināts koordinēt šo darbību un atlicināt tam līdzekļus no Eiropas bēgļu fonda. Paldies, kolēģis Kasīnī. Gribu vēlreiz pārjautāt. Jūs te prasiet ko tādu, kas attiecas uz visiem kas mm, lūdz politisko patvērumu. Tātad nevis ir iegūši šīs tiesības, bet ir lūguši to. Tikai tā drīkstētu būt, citā tas būtu bīstam. Ja mēs to neņem vērā, tad tas būs bīstam tikai tie, kas bauda politisko patvērumu, uz tiem to vajadzētu attiecināt. Kolēģis Sasolī. Mēs nevarēsim vēl vienu debati atklāt. Kolēģis Kasīnī izteica iebildu. Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nav. Tad mēs balsosim par šo mutisku grozījumu. E, ir iebildumi, bet nu 40 diez vai mums izdosies e, sanākt tā tad jābalso par to. Es zinu, ka 10% pietiek, bet arī ar to nepietiktu. Es iepriekš starp citu jautājumus pietika laika, tagad balsosim par šo rezolūciju. Kas grib to atbalstīt? Mutisko grozījumu pēc 7. punktu. Pret. Atturās. Noraidīts. Mm, tātad kāds vēlas, lai pārbaudām? Sākam pārbaudas balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad par, mm, balsosim par rezolūciju kopumā. Tūliņ eh, elektronisks balsojums tātad personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Līdz ar to rezolūcijas projekts ir pieņemts ar 36 balsīm pār 14 pret 10 atturoties, līdz ar to visi pārējie rezolūcija projekti atkrīt. Dāmas un kungi, man vēl ir daži paziņojumi. No padoms esmu saņēmis četras paziņojumus pirmā lasījumā un pamatojums, kā arī komisijas pamat, eh, atzinums eh, eh, sēdes protokolā tiks publicēti, trīs mēneši dot parlamentam, lai paustu savu atzinumu. Šis termiņš sāks no rītdienas 17. decembra 2010. gadā ir runa par rezolūcijām C7 424, C7 425, 26 un 27 no 2010. gada. Sēdes protokols parlamentam tiks iesniegts nākamās sesijas